Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe. Labrīt, dāmas un kungi, dārgie draugi. Sanāksim tiek sākta. Tātad vispirms darba kārtība. Pirmais darba kārtības punkts ir Kipras. Ir uh, padoms un komisijas paziņojumi par Kipras prezidentūras darba programmu. Sirsnīgs veids Eiropas parlamentā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 Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais parlamenta prezidenta, godātais Eiropas komisijas prezidenta, godātie politisko grupu priekšsēdētāji, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi.